skaidru signālu par to, ka ir nepieciešams e, skaidrs statūts asociācijām un fondiem. Paldies, Arbēls kungs. Tagad ķersimies pie balsošanas. Šodien mums ir jābalso par divām, rezol diviem rezolūcijas priekšlikumiem par Ungāru mediju likumu. Dolkungs. Jā, paldies priekšsadātāja kungs, pirms mēs balsojam par šo likumu. Es gribētu pastāstīt par to, kā situācija ir mainījusies pēdējā laikā un izteikt konkrētus priekšlikumus. Pirms četrām dienām Ungārijas parlaments veica visus eh, komisijas prasītos grozījumus Un neskatoties uz to, ka zaļie un sociālisti par to neko negrib nedzirdēt, Krusas kundze bija um, klāt un viņa teica, ka uzgrozītais Ungārijas likums atbilst Eiropas Savienības prasībām un īpaši ar eh, cilvēktiesību, pamatiesību hārtu. Nu, un, kas attiecās uz zaļajiem un um, sociālistiem, tad viņi strādā ar tekstu, kas tika skatīts pirms trijām nedēļām. Un tad man ir jautājums, vai šis parlaments vispār nodarbojās ar realitāti vai dzīvo realitāti vai kaut kādā sapnī jo komisija pateica, ka ar šo likumu vairs nav nekādu problēmu. Tāpēc es lūdzu Tāpēc es lūdzu liberāļu grupas vadītājus uzticieties eh, Krūsas kundzei, vai jūs to darīsiet vai nē. Tautas partija uzskata, ka šis parlaments vienkārši zaudēs eh, jebku, eh, jebkuru ticamību, ja mēs tagad sāksim par to balsot, vai mums tiešām ir jāpārvēršās par teātri. Un šajos, šajā gadījumā. Un šajā gadījumā Tautas partija atsakās pati no sava rezolūcijas teksta un aicina citas grupas darīt to pašu. Te vienkārši runa ir par parlamenta ticamību. Paldies par jūsu uzmanību. Uh, proszę Państwa. Dāmas un kungi. Uh, propozycja jest Darbie kolēģi, jūsu priekšlikums ir ļoti skaidrs. Es pilnīgi skaidri sapratu, ka tautas partija atsauc savu rezolūcijas priekšlikumu, un tagad ir palicis tikai viens, kur ir iesniegušas pārējās politiskās grupas, un es lūkšu attiecīgās politiskās grupas izteikties par šo jautājumu Svobodskungs. Paldies priekšsēd, dārgie kolēģi. Kolēģis Dols norādīja uz realitāti. Jā, tā Ir taisnība, tā ir realitāte, ka Ungārijas parlaments ir likuma grozījis, tā arī tam vajadzēja notikt. Debatēs jau šeit iepriekš izskanēja, arī no jūsu puses, kolēģi Dola, ka nekas tur nav jāmaina. Viss esot labi, bet tagad pēkšņi tomēr tas ir noticis, ir tikuši izrīt grozījumi. Bet otrkārt, realitāte, dārgie kolēģi, jūs paši to variet eh, izlasīt, ir tāda, ka gan E savu mēdīju eh, pārs eh, pilnvarotā persona uzskata, ka šie grozījumi ir nepietiekoši. Tāda ir realitāte, kolēģi Dolu. Un arī komisija to saka. Manā politiskajā grupā, eh, kolēģi Dolu, mēs vakardien ļoti rūpīgi ar šiem grozījumiem iepazināmies, Un e, tāpat kā ESA un Eiropas padome, tātad nevis komisija, bet Eiropas padome, mēs uzskatām, ka šī grozma ir nepietiekoša. Kolēģi Lange, mēs šo cīņu par mediju brīvību neuzdosim. Ja jūs uzdodat šo, šajā cīņā, tad tā ir jūsu darīšana. Preses brīvība, mediju brīvība pieder pie demokrātijas, tā ir tās neatņemama sastāvdaļa, mēs gribam demokrātiju, mēs gribam mēdīju brīvību, preses brīvību, tādēļ mēs šodien balsosim, un to ne tikai mēs gribam, bet arī daudz kolēģi jūs pašrindās eh, ir mūsu, eh, ar mums vienā, prātī, eh, vienā prātā, ka mums ir jācīnās par preses brīvību Ungārijā un ar visur citur. Uh, proszę Państwa, uh, koleżanki i koledzy. Mm, darbie kolēģi es saprotu, ka četras grupas savas deklarācijas neatsauc, tāpēc mums, mēs varētu balsot, bet es došu iespēju arī Aldē runāt, jo arī laikam viņi grib izteikties. Priekšsēžkungs eh, mūs konkrēti šeit uzrunāja. Ļaujiet mums, ka man skaidri sacīt, ka, protams, mēs uzticāmies komisārs Krūsas darbam, uh, Viņa šeit ir eh, lieliski veikusi savu darbu, pārbaudot uh, eh, sekundāras tiesības. Mēs būtu vēlējušies, ka uh, pamatiesība komisāra būtu darījusi uh, tikpat rūpīgu un kvalitatīvu darbu veikusi. Jo šeit ir problēma. Tas ir pirmais. Otrakārt. Uh, Pie realitātes pieder arī tas, ko kolēģis Svoboda minēja, ka no Eiropas padomas un ESO uh, skatījumā šī grozījuma nav pietiekoši. ECO uh, un vicepremjers Navračičs uh, pat uh, ir pateicis, ka uh, būtiski nesot nemaz mainīt žurnā, uh, šis likums žurnālistis avotu. Joprojām nav aizsargāta arī mediju iestādes sastāvs, uh, Tas viss vēl jāgroza. Tādēļ liberāļi neatsauks savu uh, um, rezolūciju, bet mēs balsosim. Labi. Tagad balsosim par četru politisko grupu uh, rezolūcijas priekšlikumu. Kas ir par? Kas ir pret? Kas Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Rezolūcija ir pieņemta. Porządek dzienny przewiduje głosowanie. Tālāk darba kārtībā mums ir paredzēts balsot par sešiem rezolūcijas priekšlikumiem, kas attiecās uz dienvidu kaimiņu attiecībām, īpaši uz Lībiju, ņemot vērā arī humanitāros aspektus. Tālāk Ana Gomes gribēja izteikties. Priekšsādātāja kungs, es gribētu pateikt, ka rezolūcijā kaut kas pietrūkst, un man liekas, uh, ka visam parlamentam vajadzētu tur izteikt mūsu sašutumu par to, kas ir noticis attiecībā ar BBC žurnālistiem, kas tika spīdzināti tur un viņus pat ar tādām simulētām, nu, baidīja ar nāves sodu. Uh, Nu, tas vispār ir necilvēcīgi, un tas nozīmē, ka žurnālisti nevar strādāt Lībijā, un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Es domāju, ka parlamentam tas pilnīgi noteikti ir jāietver tajā ziņojumā, ko mēs eh, tālāk izskatīsim Eiropadomē. Paldies, priekšsēdētāji! Tagad es vērsīšos pie Gomes skundzes, saka priekšsēdētājs. Uh, Vai jums ir kaut kāds konkrēts priekšlikums, tāpēc ka mēs nevaram tagad eh, kaut ko vispārīgi sākt domāt? Lūdzu, nāciet klajā ar ko konkrētu. Priekšsatātāja kungs, informācija, eh, kas man ir, ir eh, mutiskas grozījums, par kuru mēs jau it kā vienojāmies, bet jā, nē, tad es ar ļoti lielu prieku varu jums par to pastāstīt. Jā, paldies, Kaminska kungs. Jūs gribat izteikties? Nu, mēs te tā sapratām, ka uh, rezolūcija par Ungāriju tika pieņemta, bet es uz sava ekrāna neredzēju rezultātus. Man liekas, ka mums ir tiesības par tiem uzzināt. Ne. Doesn't actually read out. Podaję Państwu wynik. Tad nu, es jums pateikšu, kāds ir rezultāts. 316 pār, 264 pret un 33 atturējās. Paldies! Pan Sojer, bardzo proszę. Eh, Sajer kungs, lūdzu. Like Priekšsēd, es gribētu apstiprinām atgādināt to, ka mēs esam divkosīgi attiecībā uz Ungārijas mediju likumu. Pirmdienas attīstība vairs netiek ņemt vērā mūsu rezolūcijā. Tagad mēs balsosim par kaut ko, kas ir noticis tikai vakardien. Lūk, dubult standārti, divkosība, tas ir nožēlojami un nepieņemami. Paldies! Eh, chciałem Państwa prosić. Dargie kolēģi, Es tagad jūs aicinātu ķerties pie balsošanas. Mums ir jābalso par rezolūcijas, kopīgo eh, rezolūcijas priekšniegumu, ko iesniedz piecas politiskās grupas attiecībā uz Lībiju. Vispirmām kārtām ir jābalso par desmito paragrāfu balso, ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk Aldes grupa mūs iepazīstinās ar savu mutisko grozījumu 11. paragrāfam. Es tagad došu vārdu Verhofštata kungam. Alde grupas. Jā, priekšēd es runāju Alde grupas vadītāju vārdā un ar lielākā daļa koordinātu vārdā, jo vakariem pēc debats uh, Mēs visi uzskatījām, ka ir nepieciešamība uh, spēcīgāk noformulēt 11. punktu. Un mutiskais grozījums ir šāds. Tad. Transitional... Tātad aicinam augsto pārstāvi izveidot attiecības ar uh, pagaidu uh, Nacionālo padomu un uzsākt uh, procesu, lai oficiālo atzīšanu uh, iesāktu un uh, e, pamudināt uh, e, pārējais process. Tas viss, kas atskaņots ar pārējām politiskām grupām. Vai jūs varētu nolasīt visu grozījumu, saka priekšsēdus, tas ir nepieciešams? Uh, protams. Aicina augsto pārstāvi izveidot attiecības ar pagaidu uh, Nacionālo padomu un uzsākt uh, tā, uh, tā oficiālās atzīšanas procesu, lai veicinātu pārējais procesus demokrātiju, nodrošinot uh, Eh, plaša Lībijas sabiedrības eh, pārstāvju spektra iesaisti un eh, sieviešu līdzdalību veicināt, kā arī minoritāšu pārējais procesā, lai atbrīvotu tās teritorijas, atbalstītu un uzlabotu arī humanitāro situāciju iedzīvotājiem, tajā skaitā medicīnas palīdzību. Tālāk balsosim. Tad es gribētu zināt, vai ir kādi, kas iebilst pret šo mutisko grozījumu. Nu, laikam tad nav, tad balsosim. Kas ir pār šo grozījumu? Kas ir pret? Kas atturas? Pieņemts. Tālāk mēs balsosim par 23. paragrāfu, par dalīties balsojumu. Kas par? Kas pret? Atturs? Pieņemts. Tagad balsosim pār uh, rezolūcijas priekšlikumu kā tādu ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Vai jūs gribat, lai es jums nosaucu rezultātu? Nu, ļoti ļoti labi. Es jums to nes, varu nosaukt 584 pār 18 pret, tāpēc ir ļoti liels vairākums un tas ļoti reti notiek. Tālāk mums ir jā, jābalsa par Beldera kunga eh, ziņojumu. Es eh, e nostāju attiecībā uz Irānu. Mēs izskatīsim rezolūcijas priekšlikumu. Un tagad mums ir jābalso par ceturto grozījumu. Kas par? kas pret, atturas, noraidīts. Tā, tad tālāk es bals, balsosim divās daļās par ceturto grozījumu. Kas par, kas pret, kas atturas, pieņems. Tagad par otro daļu, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Belderkungs eh, gribētu piedāvāt mutisko grozījumu, kas attiecās uz seso paragrāfu. Lūdzu, Belderkungs. Paldies, priekšsēd. Pēc S&D grupas iniciatīvas un ar citu politisko grupu atbalstu es gribētu šādu mutisko grozījumu iesniegt pēc sestā punkta stingri nosoda Irānas opozīcijas vadītāja Mir Husein Musāvi un Mehtika Rūbī nelegālu aizturēšanu kopā ar viņu sievām no Irānas drošības spēku puses un pieprasa viņu tūlītēji un bez noteikumu atbrīvošanu. Norāda uz to, ka at, šī apcietināšana ir Irānas likumdošanas pārkāpums, nosoda Irānas varas iestāžu izturēšanos pret opozīciju, kas īsteno savas leģitīmās protesta tiesības, solidarizējoties ar Irānas tautu, eh, tās demokrātiskos centienus nosoda eh, Irānas valdības liekulību, kas eh, pielieto nesmierīgu spēku, iebiedēšanu. Um, apcietināšanas eh, un pret eh, mierīgiem demonstrētājiem solidaritēziet, tas ir Eģiptes tautu 4. februārī. Kurš ir pār šo grozījumu pret atturās pieņemts? Poddaje pod głosowanie poprawkę. Tālāk balsosim par otro grozījumu. Kas ir par? Kas ir pret? Atturas? Noraidīts. Tālāk par 37. paragrāfu dalītais balsojums pirmā daļa. Kas ir par? Kas ir pret? Atturas pieņemts. Otrā daļa, kas par? Pret. Atturas pieņemts. 39. paragrāfs dalītais balsojums. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 40. paragrāfs pa daļām. Pirmā daļa, kas par? kas pret, atturas, pieņemts. Tālāk otrā daļa, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Trešais grozījums, dalītais balsojums, kas par, kas pret. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. noraidīts. 281 pār 315 pret, tālāk 53. paragrāfs padaļām par pirmo daļu, kas par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums, dalītās balsojums, kas par pret Pieņemts. Ļoti labi, tagad mēs pārbaudīsim elektroniski. Ir runa par pirmo grozījumu. Sākam balsot, beidzam balsot. Trīs pieņemts. Kā apsvērums padaļām ir trīs daļas. Par pirmo daļu par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts, trešā daļa par pret atturas pieņemts. L apsvērums. Atsevišķi balsojums, kas par, kas pret atturas pieņemts. N apsvērums. Ibrisagičas uh, kundze vēlas piedāvāt šeit mutisku grozījumu. Tā kā rūtfārande, eh, demuntligā förslaget. Paldies priekšsēdi. Mutisks grozījums attiecas uz vienu vārdu, proti un, kas būtu svītrojums. Es nolasīšu un paskaidrošu arī kādēļ, ņemot vērā Eh, Irānas un Turcijas attiecību padziļināšanos šeit svītrojam vārdu un, ņemot vērā to, ka Irāna izmanto valsts un nevalstiskos sabiedrotos Sīrijas, Bola un Hamas, kā arī muslimu brālību, lai destabilizētu reģionu musulmaņu brālību. Mēs vēlamies svītrot vārdiņu un eh, tādēļ, ka at attiecības starp Irānu un Turciju nedrīkst atsaistīt ar jautājumu par eh, Irānas un Hezbollas attiecībām. Vai ir cilvēki, kas iebilst pret šo mutisko grozējumu, lai varam par to balsot? Tātad mēs balsosim par eh, mutisko grozījumu N apsvērumā. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. O apsvērums. Tāds sevišķis balsojums, kurš par? Pret? atturas pieņemts. Un tagad uh, balsosim par visu rezolūciju kopumā. Par? Pret? Atturas pieņemts. Nākamais darbkārtības punkts ir balsojums par uh, sešiem rezolūcijas priekšlikumiem par ANO cilvēktiesību padomu 16. sesiju. Hautalas kundze grib piedāvāt, uh, grib izteikties, lūdzu. Uh, president. Priekšsādātāja kungs, patiesībā es gribēju sniegt paziņojumu attiecībā uz cilvēktiesībām. Ļoti labas ziņas. Saharov balvas kandidāts Haitam Hamaliekungs uh, no Sīrijas jurists tika atlaists brīvībā pirms divām dienām, un es domāju, ka tās ir lielisks piemērs, kā Eiropas parlaments var stiprināt cilvēktiesības. Uh, Haitamā Malekungs ir ļoti aktīvs, centīsies arī strādāt tālāk, lai atlaist brīvībā citus ieslodzītos Sīrijā, tagad, kad viņš pats ir brīvībā. Dziękuję pani za tę wypowiedź na pewno. Paldies, dāmas un kungi. Mēs visi, protams, esam ļoti priecīgi par šīm ziņām. Tagad pāriesim pie kopīgās rezolūcijas projekta. Sastais plāns - atsevišķais balsojums par, pret, atturas, pieņemts. Nākamais - otrais grozījums par, pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Pēcam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Nākamais balsojums. Astotais pāns - personālais balsojums. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 19. pāns atsevišķais balsojums par, pret, atturas pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas norādīts. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Tagad balsosim par 39. pāntu. Atsevišķais balsojums par pret pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad jābalso par rezolūciju kopumā. Reglamenta jautājums, lūdzu. Es gribēju tikai jums pateikt, ka tad, kad jūs balsojāt par astoto pantu, par sākotnējo tekstu, tad Francijas tūkojumā tika teicis 19. pāns, tā tad eh, bija nepareizs norādes balsojumā. Uh, no, sprawdzimy to. Dziękujemy za uwagę. Pod... Nu, paldies par šo norādi, to pārbaudīsim. Un tagad rezolūcija kopumā par. pret, atturas. Kopējais rezolūcijas projekts ir pieņemts ar plašu vairākumu. Bet Landsberģa kungs, eh, paldies! To jest koniec głosowania. Dziękuję Państwu. Līdz ar to balsojumi ir beigušies. Paldies visiem! Yeah. Thank you, Diana. No, thank you. Thank you Have a good weekend. Thank you. Pirms mēs pārējām pie balsojuma skaidrojumiem, ir reglamenta jautājums. Holas kundze grib izteikties par rakstiskajām deklarācijām. Lūdzu. Hmm. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es vienkārši gribētu izmantot iespēju un pateikties 400 kolēģiem no uh, dažādām politiskajām grupām šajā parlamentā, kas parakstīja 81. rakstisko deklarāciju. Gribētu pateikties arī maniem darbiniekiem par viņu smago darbu, ko viņi šeit ieguldīja. Uh, un rakstisko deklarāciju dienestam par atbalstu, bet visvairāk gribētu pateikties eh, kampaņas īstenotājiem, kuru apņēmīgā darbība to visu padarīja iespējamu. Esmu lepna, ka esmu deputāte parlamentā, kur vienkāršam pilsonim ir iespējams ierasties un cīnīties par savu lietu, un parlamentā, kurā eh, deputāti tiešām viņos ieklausās. Tā ir demokrātija tās labākajā izpratnē, un tas parāda, ka Eiropas parlaments nav tālu no saviem pilsoņiem. Paldies! Lielas paldies jums, Holas kundze! Nav! No. Tagad uh, pāriesim pie balsojuma skaidrojumiem. Vispirms par Ungārijas likumu par plašsaziņas līdzekļiem, un vispirms Vlasikovs Benovas kundze, lūdzu. Thank you very much.